kundze šobrīd vēl nav zālē. Vārds Broka kungam. Politisko grupu vārdā. Broka kungam nav ieslēgts mikrofons. Äh, Jā. Reģions mums ir svarīgs, stabilitāte tajā, um, labklājība, drošība tieši migrācijas kontekstā. Ja nav sociāla un ekonomikas tautsēmniecības attīstība, tad nav arī stabilitāte, un tad, protams, nav iespējama arī cīņa par cilvēku tiesībām. Proti, un tas, tas nozīmē to, ka vēl joprojām vidusjūrā katru gadu ies bojā daudzi bēgļi. Jāsaka, ka Benefēta kunga ziņojums ir ļoti labi sagatavots, un viņš izplatīja arī vairākus priekšlikumus, kādā veidā valstis varētu sadarboties reģionā savā starpā, jo mūsu attie viņu attiecības ar Eiropas Savienību būtībā iet koloniālo saišu pēdās. Mums ir šīs tiesniecības saites, bet būtu jādomā arī par cita veida sadarbību ir svarīgi, lai reģiona valstīs būtu labāka tautsēmniecības attīstība. Viņi ir mūsu tuvākie kaimiņi. Tas ir valstis, kuras dala ar mums vidusjūra, mums ir kopīga jūra. Un ir svarīgi, lai mēs pieliktu visas pūles viņiem palīdzot. Tas ir arī mūsu pašu interesēs. Tas, protams, uzlabo arī to cilvēku dzīvi un nodrošina mieru, demokrātiju un tiesisku valsti šeit visā reģionā, apus vidus jūrai. Jā, paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu vārdā Anna Gomeša. Jā, paldies! mēs visi atceramies arābu pavasari, tagad Alžīrijā tauta ir izgājusi ielās. Un tāpat mēs atceramies arī varas gāšanu nomaiņu Lībijā, arī Turcijā šobrīd notiek dažādas politiskās represijas un tam līdzīgi. Ir svarīgi, lai mums būtu tāda globāla visaptveroša politika attiecībā uz šo reģionu. Jāatbalsta tautas, kas prasa taisnīgumu, demokrātiju un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka ja mēs nespējam viņiem palīdzēt, tādā gadījumā mēs nespējam aizstāvēt un nosargāt arī savas intereses. Piemēram, piedāvāt uh, darba vietas un tam līdzīgi. Ir svarīgi runāt par Eiropas Savienības mērķiem reģionā. Sieviešu tiesību aizstāvība, cilvēktiesība aizstāvība un vajadzīgs integrēta politika, lai cīnītos pret cilvēku kontrabandu, terorismu ko visu finansē ārzonas, kuras darbojas vai pat ir izveidotas Eiropas Savienībā. Un tad ir arī tādi, kas sadarbojas ar teroristiem. Tas ir nožēlojami. Paldies! Nākamam EKR vārdā Černeska kungam vārds. Grazie, signore prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Nu ko? Es domāju, ka tagad ir nepieciešams izdarīt secinājumus no arabu pavasara. Un šie secinājumi ir varbūt nevisai labi, jo skatoties situāciju šajā reģionā, tad dažreiz politisko spēku atbalstīšana, kuri šajā brīdī var izraisīt vēl lielākas problēmas šajās valstīs, vai tas ir nepieciešams. Un tāpēc, manuprāt, būtu nepieciešams pragmatiski skatīties uz šo lietu. skaidrs, ka ir nepieciešams atbalstīt tos cilvēkus, kas vēlas tajā reģionā īstenot tās pašas vērtības, ko mēs īstenojam šeit, bet ir jāsaprot, lai tas nekļūtu par sākumu nevajadzīgai rīcībai. Paldies! Paldies, godātais kolēģi, un tagad Aldis vārdā vārds Šākas kundzei. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Šis bija pirmā no tēmām, par kurām es sāku strādāt - arābu pavasars, un ar to arī beidzu. Tas bija drosmīga sacelšanās pēc korupciju, apspiešanu un vēlēšanās veidot pašiem savu dzīvi. Jā, šīs vērtības ir ļoti svarīgas, un es domāju, ka tām tautām, kas cenšas tās īstenot dzīvē, viņām ir jārēķinās ar Eiropas Savienības atbalstu. Ir skaidrs, ka tas ietekmē arī mūs. Ja mēs palaidīsim garām, es domāju, ka mēs palaidām garām šo iespēju. Vajadzēja vairāk investēt šajos jauniešos, tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikas reģionā. Tātad. Tas ir tas, kādēļ mēs aicinājām izveidot Māršala plānu tuvajiem austrumiem, lai atbalstītu minoritātes, sievietes un tam līdzīgi. Jo jāsaka, ka pēc gadiem ilgas korupcijas autoritāriem līderiem un tam līdzīgi nekas daudz nav mainījies. Un jāsaka, ka Bija brīži, kad Eiropas Savienība patiesībā izvēlējās citu ceļu, piemēram, Sīrijas kara laikā. Tas, ko mēs saucām par migrācijas pārvaldību, mēs ilgu laiku redzējām to, ka būtībā atbildība tiek atdota citiem, ka apmaiņā pret naudu mēs nevarējām atrisināt šo situāciju. Jāsaka, arī Ēģipte vēl joprojām, tāpat kā Turcija, ir bumba ar laika tēkli. Tāpat reģionā ir valstis, kas ir pilnīgi neizdevušās, un ir skaidrs, ka ir sāpīgas, bet svarīgas mācības, ko mēs varam paņemt no arābu pavasara. Ir jāturpina uzlabot mūsu politika un nedrīkst novērsties no mūsu atbildības. Mūsu likteņi ir ļoti cieši savījušies ar šo reģionu. Jā, paldies! Un tagad zaļo vārdā Solēkungam vārds. Paldies! Bija liels cerības un tas noved pie arābu pavasara, taču rezultātu nav. Vairums no šīm valstīm joprojām rada problēmas. Šeit ir autoritārisms, bezdarbs, mobilitātes problēmas, un situācija ir kļuvusi dažās valstīs pat sliktāka. Eiropas Savienības atbilde uz šo attīstību Nu, tā arī nav bijusi īpaši veiksmīga. Nav bijusi ambīcijas, nav bijis vadības. Dažām dalību valstīm nacionālās intereses ir bijušas prioritāras. Eiropas Savienībai ir jādomā par demokrātijas veidošanu un tai ir jābūt centrā mūsu attieksmei. Jo autoritāras valsts jau faktiski ir trauslas pēc savas dabas, un labklājība bez demokrātiskām institūcijām neradīsies. Paldies! Nākošais runātājs goja grupas vārdā Viegaškungs. Paldies! <clears throat> Pēc astoņiem gadiem mēs redzam, ka taisnīgās dusmas tika izmantotas no rietumu valstīm savās interesēs. Militārā iejaukšanās Sīrijā un Lībijā imperiālisms ir radījis destabilizāciju šai pasaules daļā un faktiski stiprinājis autoritārismu, cilvēktirdzniecību un dažādas darbības, kas saistīts ar organizēto noziedzību. Tā ir stratēģija, kā dominēt pār enerģētiskajiem resursiem šajā pasaules daļā. Šajā rezolācijā nav nekādas kritikas par Eiropas Savienību, ASV vai NATO rīcību. Mūsu grupa nosoda pārkāpumus un aicina dot varu tautai. Viegas kungam paldies, Šafhauser kungs. Jā, mēs nevaram runāt par arābu pavasaru, bet gan par arābu ziemu, gara ziema un iznīcinoša ziema. Jāsaka, islāmistu šajā reģionā ir ārkārtīgi daudz. Jā, īrieši, Irāna, Krievija, Ēģipte, dažus no islāmā radikāļiem ir iznīcinājušas, bet jāsaka, ka diemžēl mēs redzam tur tikai iznīcību un arī sabrukumu. Bet vēl joprojām tiek apgalvots, ka visi notikumi bija demokrātiski, ka tā bija revolūcija. Bet jāsaka, ka šie centieni demokratizēt nav izdevušies, jo tādā veidā ir tikai konsolidēta šī te vara, lai nodrošinātu mieru. Jā, paldies. Palčokungs. Vienu minūti. Jā, runājot par arābu pavasari. Tagad ir sagatavots eh, ziņojums par situāciju pēc 2011. gada eh, ziņojumā 2011. gada notikumi tiek izgaismoti ļoti pozitīvi, tiek teikts, ka diktatūras demokrātiskā ceļā eh, tika eh, iznīcinātas, bet jāsaka, ka tās drīzāk bija ASV armija un tam līdzīgi spēki. Jā, vecās diktatūras tika iznīcinātas, bet tagad ir vietā radušās jaunas diktatūras, un nelegālā migrācija ir tikai pastiprinājusies kopš 2011. gada. Tā apdraud Eiropas Savienības identitāti. Protams, mēs varam rakstīt ziņojumus, bet ja tiek rakstīti ziņojumi, tad būtu jāraksta tomēr par to, kas notiek ar pamatiedzīvotājiem un jārunā skaidra valoda. Paldies, kolēģi! Prēdas kungs. Pusotra minūte. Paldies! Jā, paldies! Jāsaka, ka tiešām es nezinu, kādā veidā jūs varat salīdzināt attīstību teiksim, vai revolūciju šajā reģionā ar oranžo revolūciju un citām revolūcijām, komunistu revolūciju un tam līdzīgi. Mēs redzam, ka Magreb reģionā ir valstis, kuras neatlaidīgi iet demokratizācijas ceļu, piemēram, Tunisija, Viņi veido ļoti nopietnas reformas un jāsaka, ka demokratizācijas process nenotiek tādā veidā, kā tas notika centrālu un austrumu Eiropā 80. gadu beigās. Bet, jebkurā gadījumā, ir svarīgi atbalstīt jebkuru tādu centienu kļūt demokrātiskākā valstī jāsaka, ka atkarībā no valsts un no konteksta dažiem tas ir izdevies vairāk, citiem mazāk, bet tajā pašā laikā mums ir jārunā par tiesiskas valsts principiem ar saviem partneriem reģionā, jābūt konsekventiem un jāsaprot, ka mēs nevaram strādāt ar viņiem tikai tad, ja ir kāda krīze. Piemēram, arī ar Krieviju. Mūsu signāliem ir jābūt ļoti pārliecinošiem. Ir jāpalīdz atkal atjaunot Sīriju, un tad, tad jāizsaka gan politisks atbalsts, gan arī finansiāls. Paldies! Domnul Preda, grazie mille, adesso la... Paldies, Gilskundze. Pusotra minūte. Priekšsēdētāji kungs, pirms astoņiem gadiem bija lielas cerības, ka reģions demokratizēsies. Taču tagad situācija ir pavisam sliktāka ir bijušas šīs viļņošanās, situācija ir pasliktējusies, bezdarbs ir pieaudzis, sevišķi jaunatnes vidū. Un, lai risinātu šīs problēmas, dalību valsts un Eiropas Savienība faktiski ir minimizējusi savu iejaukšanos, ierobežojot to ar migrācijas jautājumu. Mūsu kaimiņu valstīs tas rada lielas problēmas, un paies īs laiks, pirms atkal cietīsim no sekām. Esmu saņēmusi ēpastus par cilvēktiesību pārkāpumiem Lībijā par ko daudz ziņo, ko Eiropas Savienība ir darījusi, lai izmeklētu šīs lietas. Kā Eiropas Savienība atbalsta sabiedrību, veidojot jauno ekonomisko sadarbību, lai tas uh, ietekmētu situācijas attīstību, ņemot vērā demogrāfisko sprādzienu, sevišķi par jauniešiem, Kā būtu ar jautājumiem par Krievijas iejaukšanos? Kā mēs atbildam uz šiem ģeopolitiskiem riskiem? Paldies! Jurek kungs. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Arābu pavasaris ir ļoti būtiska pieredze. Tas ir būtisks, uh, uh, uh, būtiska nodarbība, būtisks veids, kā mēs tiekam pamācīti politiski. Runa ir par atbildību, par cilvēkiem. Jo Arābu pavasaris ir cilvēks Sīrijā, karš, kuru turpinās līdz pat pēdējiem uh, Sīrijas iedzīvotājiem, tā ir arī, tas ir arī civil karš uh, Lībijā. Arābu pavasaris te ir arī konteksts, kurā radās aizsres. Es varu piekrist visiem tiem deputātiem, kas ir teikuši, ka mums ir nepieciešams palīdzēt Magreb valstīm attīstīties. Jā, protams, attīstīties, bet tas nenozīmē, ka mums ir nepieciešams līdzdarboties konfliktā ar neparedzamiem rezultātiem, ja cevišķi tādēļ, ka šie rezultāti jau tagad saskatāmi ļoti traģiski. Paldies! Dzikuje bārzo, grazie mīl! Paldies, godātais kolēģi, un tagad vārds Kolumbijai kungam. Viena minūte. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, jāsaka, ka man nāk prātā situācija, kad cilvēki paši priecājas par to, ko viņi ir paveikuši. Tagad mēs svinām situāciju pēc arābu pavasara ar um, Obamas palīdzību. Reģionā tika destabilizēta situācija, uh, tur radās kara darbība un tam līdzīgi, un tagad mēs uzskatām, ka mēs esam ievērojami devuši savu ieguldījumu, lai stabilizētu situāciju. Jāsaka, ka Sīrijā un Ēģiptē mēs noteikti esam zaudētāji. Tāpat mums ir arī bijusi liela loma Lībijas sabrukumā. Patiesībā tas nozīmē to, ka mēs neesam domājuši par attiecīgo valstu tautām, bet daudz vairāk par sevi un savām interesēm. Un tātad laiks meklēt risinājumu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 mūsu dienvidu kaimiņi ir svarīgi, diemžēl pēdējos gados mēs esam redzējuši, ka arābu pavasara laikā izteiktās cerības nav piepildījušās, tieši pretēji ir lielas problēmas, gan sociālas, gan ekonomiskas, gan arī drošības politikas izaicinājumi. Pēdējos 20 gados Mēs lielu uzmanību pievērsām Austruma Eiropas valstīm un atstājām novārtā šo vidusjūras reģionu. Bet jāsaka, ka mums ir arī kopējas intereses, piemēram, klimata pārmaiņas, cīņa pret terorismu, drošības politika, tirsniecība, investīcijas un tā tālāk. Mums ir jāpastiprina politiskais dialogs, gan divpusēji, gan arī daudzpusēji. Mēs esam izveidojuši Eiropas Savienības vidusjūras valstu savienību, bet, diemžēl, arī šī organizācija netiek izmantota pilnā apmērā, lai uzlabotu situāciju reģionā. Geogrāfisku iemeslu dēļ manai valstī ir ciešas saiknes ar attiecīgajām Ziemeļāfrikas valstīm. Ir svarīgi, lai visa Eiropas Savienība runātu vienā valodā, lai mēs palīdzētu viņiem attīstīt ekonomiku, uzlabot jauniešu nodarbinātību un situāciju. Šim reģionam ir jābūt mūsu prioritātei. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad vārds Tokas kungam. Elnök úr, föltétlenül elismerésre méltó az Európai Unió azon... Priekšsēdētāji, noteikti ir jāuzslavē, ka Eiropas Savienība cenšas tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā šajā reģionā palīdzēt veidot labāku nākotni migrācijas krīzes risināšana ir visu mūsu interesēs. Tas ir gan izcelsmes valstu interesēs, tranzītu valstu interesēs un arī mērķa valstu interesēs. Tāpēc arī mums ir jāpalīdz tuvā austrumu un ziemeļāfrikas reģiona valstīm. Migrācijas politika jāveido no jauna nelegālā iebraukšana ir jāpārtrauc, un to mēs varēsim darīt tad, ja cīnīsimies pret problēmām un sadarbosimies ar starptautisko kopienu un atbalstīsim valstis, no kurām ierodas migranti. Mums ir jārisina problēma uz vietas. Lielas paldies, kolēģi! Apro la procedura del Sākam brīvo mikrofonu. Ir tikai viens deputāts pieteicies. Lūdzu. Lūdzu, Džulija Vorda, priekšsēdētāji. Bija vērts palikt šeit zālē, lai pateiktu kaut ko ļoti svarīgu. Kad Eiropas pavasaris bija sācies, tad Eiropas valstis neizmantoja izdevību uh, attīstīt ambiciozu ārlietu politiku, kas būtu balstīta uz uh, cilvēktiesībām. Mēs neesam bijuši kopā ar šiem jauniešiem, jo uzskatījām, ka ekonomiskās intereses ir daudz svarīgākas par ilgtermiņa uh, ceļu uz demokrātiju. Mēs te vietā, lai palīdzētu viņiem, mēs aizsargājam savas intereses, mēs jū, mūsu kaimiņiem palūdzam risināt migrantu uh, problēmu, mēs turpinām pārdot ieročus, mēs vienkārši pievērām acis uz to situāciju, kurā atradās uh, uh, cilvēktiesība aktīvisti un LGBT aizstāvji. Jaunieši ir centušies uzsākt miermīlīgu kustību, un Eiropas Savienībai tagad ir īstais brīdis kaut ko darīt lietas labā. Mēs varam uh, aizsargāt cilvēktiesības tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā un arī citur pasaulē. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad aicinu mūsu komisāru Hāna kungu pārstāvot komisijas priekšsēdētāja vietnieci. Lūdzu, komisāra kungs! Lielas paldies! Pirmkārt, vēlos pateikties jums visiem par jūsu komentāriem, Tiešām bija ļoti labas debates un ļoti daudz interesanti jautājumi tika skarti un arī aicinājums sadarboties uh, starp Eiropas Savienības dalību valstīm un mūsu dienvidu partneriem, lai varētu veicināt demokrātiju. Mēs uzskatām to par prioritāti. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu bāžas un jūsu priekšlikumus un darīsim visu, lai tuvie austrumi kļūtu par vietu, kur notiek uh, uh, dialogs un sadarbība, bet vēlamies arī uh, pievērst uzmanību tam, ko teica Broka kungs, kas jau ir aizgājis, ir tas, ka tomēr runa ir par sadarbību reģionāla līmenī starp uh, valstīm, kas atrodas dienvidos, un tur ne viss potenciāls vēl ir izsmelts. Tāpēc arī paldies jums visiem par turpmāko darbu šajā reģionā. Paldies! Un tagad aicinu referentu Benefēju kungu. Lūdzu. Daudzi deputāti ir izteikušies. Jā, paldies jums visiem. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī par to, ko jūs pieminējāt. Vēlos arī pateikties Hāna kungam par ļoti vērtīgu ieguldījumu šajā diskusijā. Paldies pilnīgi visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies diskusijā. Un jūs esat paplašinājuši mūsu skatījumu uz šo jautājumu. Un es vēlos arī komisāram teikt, ka darbs, kas, ko paveic komisija, tiek novērtēts tā, lai mēs šajā reģionā varētu uh, palīdzēt demokrātijai. Uh, Arēnas kundze, komisijas, komite, komitejas vadītāja, diemžēl nevarēja būt klāt, bet noteikti viņi varētu izteikties šajā kontekstā. Runa ir arī par sieviešu lomu šajā procesā, lai varētu stiprināt sabiedrību un nodrošināt to, ka sabiedrība spēja pretoties negatīvai ietekmei. Ir nepieciešams saprast, kāda ir situācija katrā atsevišķā valstī un mūsu partneru valstis ir atšķirīgas un nevaram pret visiem izturēties vieno, vienādi. Un ziņojumā tas ir arī teikts, ka mēs uzskatām, ka šeit ne obligāti ir mazāka iespēja ietekmēt partneru valstis. Jautājums ir par nosacījumu izpildi. Mm. Un nav runa tikai par to, ka būtu nepieciešams veicināt uh, institūciju izveidi, bet par pilsonisko sabiedrību. Tāpēc esmu arī ļoti gandarīts, ka arī par Sīriju tas pats tika pateikts, ka tieši pilsoniskā sabiedrība uh, tā ir mūsu sadarbības partnere. Un jāpalīdz arī cilvēktiesību aktīvistiem, viņi atkal un atkal iestājās par uh, minoritāšu tiesībām, par īpaši ievainoto grupu tiesībām. Un esmu pārliecināts, ka arī jaunajā sasaukumā šis ziņojums būs svarīgs mūsu ārlietu politikai. Lielas paldies, kolēģi! Un visiem vēlos pateikties, kas palikuši līdz uh, debašu beigām. Un rīt ir paredzēta balsošana. Paldies! si terrà domani mercoledì ventisette marzo duemiladiciannove dalle nove alle quattordici e trenta e dalle quindici alle. ventiquattro l'ordine del giorno rīt turpinājos 9, nu, turpinājums 9.00 un darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Un šobrīd sēde ir pārtraukta. Tiekamies rīt!